Pirmais balsojums ir par rezolūcijas priekšlikumiem, debatēm par cilvēktiesībām. Un pirmais ir balsojums par Ruandu. Balsojam par visu rezolūciju kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Nākošais balsojums ir par Sudānu balsojam vispirms par sesto eh, paragrāfu ar mutisko grozīmu no Svobodas kunga. Lūdzu, Svobodas kungs. Priekšsēdētāji. Es piedāvāju grozīt sesto rezolūcijas punktu tādējādi, ka mēs pievienojam vārdus and especially concerning un uh, iekļaujam attiecīgos vārdus.